to atrast savas sedvietas un varbūt atturēties no sarunām. Vēlos norādīt, ka 16. novembris sēdes protokols tātad ir pieejams, vai būtu kādi komentāri, ja tāda nav.